So, once Mr. Rosati is here, we start. Tik līdz Rosati kungs būs ieradies, tad mēs arī sāksim. Um, mēs runāsim par um, Eiropas semestri, ekonomiskās politikas koordinācijai, mēs runāsim par 15. gada prioritātēm. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, atvainojos, es domāju, ka es nenokavēšu, bet. Uh, Es arī zināju, ka mums ir 9.15 eh, eh, jāsāk. Jāsāk, es atvainojos, ka jums nācās garīgi, jā, bet eh, tiešām, es tiešām es pateicu pirmos vārdus dažās sekundēs, nevis tā kā paredzēts bija 15 minūtes. Tad um, šajā ziņojumā mēs runājam par Eiropas um, semestri un prioritāti šim gadam. Uh, Un šeit um, pamatā ir vairāk dokumentu no padomas un no komisijas, un pirmais ir droši vien pats svarīgākais dokuments. Uh, tas, uh, tad, tad, tad te ir runa par valsts specifiskajām rekomendācijām 2015. gadam, bet uh, bez tam Mēs arī ņēmām vērā visus iepriekšējos dokumentus, piemēram, eh, manu ziņojumu, ko rakstīja gada sākumā. Es runāju par 15. gada izaugsmes pārskatu, komunikāciju no paziņojumu no komisijas puses par elastības eh, instrumentiem. Šis ziņojums sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā mēs Atbalstam komisijas viedokli par um, esošo ekonomisko situāciju Eiropas Savienībā, jo īpaši mēs piekrītam analīzei Eirozonā ar lielu gandrījumu. Mēs konstatējam, ka atgriežas izaugsme, uh, lai arī izaugsmes pamati joprojām ir ļoti trausli, bet uh, saskaņā ar komisijas pavasara prognozēm uh, tomēr izaugsmes tempi pātrināsies un nākamā gadā uh, būs izaugsme apmēram 2% Eiropas Savienībā un 2,1% Eirozonā. Eh, tas ir ļoti patīkams eh, attīstības moments, jo tas arī droši vien nozīmē, ka Eirozona atgriezīsies nu, uz tāda um, stabila izaugsmas ceļa pirmo reizi kopš 2009. gada. Mēs atbalstam arī jauno pieeju Mm, ko ir atbalstījusi komisija, formulējot valstu rekomendācijas šim gadam. Šī jaunā pieeja sastāv no, eh, no svarīgāko prioritāšu un izaicinājumu noteikšanas. Šie prioritārie momenti ir izteikti valstu eh, rekomendācijās. Tas atkal ir ļoti patīkams notikums, jo tas ļauj dalībvalstīm fokusēties uz pašām svarīgākajām prioritātēm. Un tāpat laikā ar bažām mēs konstatējam, ka šis apņemšanās līmenis vai gatavība no dalībvalstu puses rādīt un pildīt šīs rekomendācijas, tas nav pietiekams. Ir valsts atsevišķas, kas ir vairāk iesaistījušās valsts rekomendāciju īstenošanā, bet tad ir ļoti daudz dalībvalsts, kas joprojām vilcinās un atpaliek šai ziņā. Te varētu pat teikt, ka e, tas ir visas ekonomiskās pārvaldības sistēmas defekts. Un mēs domājam, ka varētu strādāt arī pie pasākumiem, kas e, padarīs šīs valstu rekomendācijas saistošākas valstīm. Tālāk otrā daļa ziņojumā. Tur mēs e, runājam par izaicinājumiem gan Eirozonai, gan Eiropas Savienības kopumā, Savienībā kopumā. Šeit arī mēs piekrītam komisijas analīzei. Mēs atzīmējam, ka bezdarba līmeņi joprojām ir ļoti augsti, gandrīz vai visās dalībvalstīs tā tas ir, un arī situācija ir dažāda dažādās dalībvalstīs. Tomēr bezdarbs vēl ir satraucoši, un mēs arī konstatējam, ka Eiropas strateģisko investīciju plāns ir uh, stājies spēkā, un ar gadrību mēs uh, konstatējam, ka dalībvalstu skaits, uz kurām attiecas pārmērīga deficīta procedūra, ir samazinājies. Bet mēs uh, savā ziņojumā rakstam par atlikušajām valstīm, uzskatām, ka ir šīm valstīm vēl ir jāpiestrādā, lai konsolidētu savu fiskālo stāvokli. Valstu demonstrācija, eh, rekomendācijas e, norāda, ka joprojām ir arī makroekonomiskā līdzsvaru trūkums daudzās valstīs, un šie novērojumi arī liek dalību valstīm uzlabot eh, savas nacionālās politikas, lai likvidētu e, šādu līdzsvaru trūkumu Mēs atbalstam komisijas pieeju, un komisijas eh, pieeja sastāv ne tikai no koncentrēšanās uz galvenajām prioritātēm, tiek izceltas mm, galvenās prioritātes, bet mēs arī atbalstam mm, laika kalendārā darba pātrināšanas ideju. Un tagad arī valstu specifiskās rekomendācijas ir saņemtas trīs mēnešus ātrāk nekā iepriekšējā ciklā. Un tas mm, ir labs labs risinājums, jo tad eh, arī dalību valstīm ir vairāk laika, lai apsabētu šīs valstu rekomendācijas, ir iespējams iesaistīt arī citus iesaistītos, izvērst diskusijas par tēmām, un tādējādi varētu arī mm, labāk sagatavoties rekomendāciju īstenošanai. Valstu rekomendācijas 15. gadā tiek organizēts ap četrām galvenajām prioritātēm. Pirmā ir vajadzība akcelerēt investīcijas Un um, šeit uh, komisijas dokumentos, arī valsts specifiskajās rekomendācijās ir vesela rinda ieteikumu šai ziņā, kādā veidā pātrināt un uzlabot šo piekļuvu finansējumam, jo īpaši tas attiec uz MVO, lai arī veicinātu investīcijas un to piesaisti visā Eiropas Savienībā. Otrā galvenā prioritāte ir uzlabot biznesa vidi. Šī vide tiek uzskatīta par galveno līdzekli, lai uzlabotu situāciju ar investīcijām visā Eiropas Savienībā, un mēs arī savā ziņojumā pasvītrojam to, cik svarīgi ir e, godprātīgi regulēt uzņēmēju darbību, lai būtu līdz ar to nodrošināta arī veiksme uzņēmējdarbībā, un to varētu panākt arī ar strateģisko investīciju fondu. Trešā prioritāte, un šī tēma atkārtojas eh, arī daudzās vietās, ir nepieciešams arī turpināt struktūrālo reformu īstenošanu, jo īpaši eh, preču un pakalpojumu tirgos, lai eh, padarītu Eiropas Savienības ekonomiku konkurētspējīgāku. Un vēl papildus viena tēma, kas ir šajā grupā ir e, norādīts to, ka ir jāizveido vienotais digitālais tirgus. Un ceturtais, ceturtā prioritāšu grupa attiecās uz nodarbinātības politikām. No vienas puses tas novedīs pie labākas darba situācijas, labākas kvalitātes darbiem, darba vietām. Arī e, tātad darba vietas, kur atalgojums ir augstāks. Un tāpat laikā ir arī priekšlikums uh, padomāt un nodrošināt sociālās situācijas uzlabošanos Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, pēdējā daļā mēs izsakām savus ieteikumus, adresējam tos komisijai. Un, kā jau es teicu iepriekš, mēs aicinām dalību valstis tās, eh, kur joprojām ir jārīkojas eh, sakarā ar pārmērīgu deficīta procedūru. Mēs aicinām šīs dalību valsts rīkoties izšķirīgi, lai sakārtotu publiskā finansējuma jautājumu lai tas saskanētu ar eh, noteikumiem. Tad mēs arī pastrītojam elastīgā darba tirgus nozīmi, apkarojot bezdarbu, runājām par ilgtermiņa, par jauniešu bezdarbu. Un arī mēs izsakam rekomendācijas, eh, aicinām valsts um, aktīvāk uzņemties atbildību par rekomendācijām, un te varbūt šim instrumentam ir zinām vājība. Dalībvalsts ne visos gadījumos iesaistās vienlīdz apzinīgi mm, rekomendāciju īstenošanā, vai arī šī īstenošana nav ar vienādu intensitāti. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama lielāka iesaiste, jo īpaši no nacionālo parlamentu puses. Mēs arī aicinām komisiju sakārtot tālāk Eiropas um, pusgadu Mēs atzīmējam visus uzlabojumus, kas notikuši iepriekšējā pusgada laikā, un varbūt eh, ir pārāk daudz dokumenti, kas ir izplatīti pirmajā pusgadā, kas liek eh, ļoti daudz papildus slodzes eh, uz dalībvalstīm, ir valstu ziņojumi, tad ir ziņojumi par konverģenci, stabilitāti ziņojumi un nacionālās reformu programmas. Visi šie dokumenti tiek gatavoti 3-4 mēnešu laikā un ļoti grūti šeit izvairīties eh, no dublēšanās. Tāpēc ir nepieciešams sakārtot šo procedūru kā procesu. Mēs eh, aicinām arī, lai dalība valstis samazina parādu līmeņus. Šie parādu līmeņi gan privātā, gan publiskā sektorā ir būtisks šķērslis izaugsmes veicināšanai. Un visbeidzot, mēs izsakam atbalstu tā, um, rekomendācijām, e, ko ieteikuši pieci priekšsēdētāji. Pieci priekšsēdētāji rekomendācijas. Mums pat ļoti svarīgs dokuments, tas e, arī atver šo te diskusiju par struktūrālām izmaiņām Eiropas ekonomikā. Tas arī principā viss, ko gribēju teikt. Es e, gaidu jūsu komentārus jo īpaši man interesē arī ēnu referentu viedoklis, kas pārstāv citas politiskās grupas. Es gaidu, ka, un, ka mums būs tiešām ļoti interesanta diskusija, gatavojot galējo projektu. Lielas paldies, Rosātī kungs, un tagad dosim vārdu ēnu referentiem no sociālas demokrātu partijas Santa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vispirms gribētu pateikties Rosātī kungam par ļoti skaidru un labi fokusētu ziņojumu. Tur ir, ir arī vēl tāds plus, ka tas ir ārkārtīgi precīzs ziņojums. Bet eh, šajā ziņojumā nav ietverti daži jautājumi, kas mūsuprāt ir svarīgi. Mēs runājam par valstu rekomendācijām, par CSR, uzskatām, ka tas ir svarīgs instruments, kas nodrošina uh, mūsu stabilitāti un izaugsmes mērķu sasniegšanu. Eh, šī rekomendācijas tiek rakstīts pēc rūpīgas dalībvalsts snieguma izvērtēšanas. Šīs rekomendācijas ir kritiski jāizvērtē. Eh, šeit eh, ir instrumenti, kas ir grūti izmantojami. Tomēr šie priekšlikumi Jāatzīst, ka varētu būt arī neīpaši precīzi, varētu būt arī kļūdaini. Šeit ir tāds vienkāršots viedoklis, ka struktūra reformas automātiski ietekmē izaugsmē un darba vietas. Tātad, ja visas dalībvalstis reformētu vienlaicīgi savu darba tirgu, tad sanāk, ka papildu pieprasījums no papildu radītajiem darbiem pārcelsies automātiski kā blakus efekts no vienas dalībvalsts uz otru. Citos vārdos šie politiskie risinājumi būtu efektīvāki, lai stabilizētu ekonomiku un lai uh, ģenerētu izaugsmi. Jāpadomā par iepriekšējo CSR efektivitāti, arī par to, um, ka ir nepieciešams arī sociālo izvērtējumu veikt. Varbūt nu, mums vajadzētu tiešām veikt šo sociālo bijušo rekomendāciju īstenošanas izvērtējumu pēdējā gadā. Mēs dzirdējām uh, par um, procesu kritiku, par um, šīm fāzēm, par sociālajām sekām, uh, un uh, šī kritika varētu būt arī pamatota. Un uh, ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka pārāk daudzās um, rekomendācijas ir ļoti stingri kriteriji, nav ņemts vērā reģionālais konteksts, un tas noved nu, pie nākamā jautājuma. Ir vēlēšanās panākt pilnīgu konverģenci, eh, bet tā vietā palielinās atšķirības, un mums joprojām pietrūkst visaptveroša tāda ietvera, kur ietverā mēs varētu ņemt vērā arī nacionālās un reģionālās atšķirības. Daži no mums negrib, eh, ka ekonomiskā un monetārā savienība pārvēršas par eh, transferu savienību. Bet mēs redzam, ka noteikumi e, atbalsta tās ekonomikas, kas jau tā ir stiprāks, un tas tiešām veicina šos e, transfers vai pārnesumus gan finansiāls, gan citā ziņā no viena reģiona uz otru. Mums ir jāsaprot šī problēma, rakstot rekomendācijas. Un e, situācija ir tāda, ka varētu rasties arī kādi citi politiskie riski, kas varētu ietekmēt arī citas eirozonas Eh, valstis. Ja vien šo ekonomisko atšķirību ņemšana vērā nav ņemt vērā kā prioritāte, tad joprojām izsniegšana būs problemātiska. On behalf of ECR, I give the floor to Mr. Oso. Tagad ECR grupas ēnu referentam vārds. Dziękuję bardzo. Liels paldies priekšsēdētāji referenta kungs. Manuprāt, ziņojums iet pareizajā virzienā, un grupas vārdā es varu atbalstīt vairumu no punktiem. Taču mums ir uh, vairāki komentāri, un vēlētos pievērst uh, jūsu uzmanību tiem, eh, jo tie attiec tieši uz Eiropas semestri. Un proti, ceturtais punkts ziņojuma projektā. Uh, Mēs piekrītam referentam eh, tajā apstāklī, ka eh, valstu rekomendācijas un to izpilde ir ārkārtīgi svarīgas, bet, manuprāt, nedrīkst tās uzskatīt par obligātām. Tām ir jārosina dalībvalsts veikt attiecīgas eh, reformas visas valsts mērogā, tas gan ir tiesa. Piektais punkts - Eirozona. Es domāju, Eirozonas valstis ir diezgan atšķirīgas, un e, problēmas tajās nav viendabīgas. Es, protams, saprotu, ko Rasatiekungs ir domājis, bet, e, manuprāt, e, šo punktu varētu vēl uzlabot. 15. punkts. Ēlastībai e, darba tirgū ir noteikti pozitīva ietekme, taču es vēlētos uzsvērt, ka Šis līdzeklis eh, reizēm tiek izmantots ļaunprātīgi, un darba tirgū tomēr ir vanāmi daudz izkropļojumi. No otras puses, eh, šādas normas var pārkāpt eh, gan darba devēja, gan darba ņēmēja, un tas gal galā uh, grauja konkurētspēju darba tirgū. Tālāk, jā, mēs runājam par Eiropas strateģisko investīciju fondu. Es domāju, ka uh, programmas realizācija būtu jāpavēro un jāatļauj ilgāks laiks, pirms mēs nākam klajā ar izvērtējumu. Bet, nu, tas bija tik tāds īsts komentārs, citu komentāru man nav. Man, uh, kopumā patīk e, ziņojums un paldies referentam par lielisko darbu. Lielas paldies! Tālāk Tavar kungam vārds salda grupas vārdā. Sveicināt priekšsēdētāju un lieliski jūs visus redzēt pēc vasaras pārtraukuma. Debates pār Eiropas semestri un man tas viss e, liekas jau kaut kur redzēts Nu, pirmkārt, paldies referentam par um, ziņojumu. Viņš pareizajā rakursā analizē vissvarīgākos jautājumus uh, par šo tēmu. Bet uh, varētu padomāt uh, par uh, dažiem uzlabojumiem un es iesniegšu grozījumus. Nezinu, uh, vai. Uh, valstu rekomendācijas būtu uh, jākoordinē ar uh, citām programmām, jo tas it kā sapludina līnijas kopā un padara procesu vēl necaurskatāmāku. Uh, semestra paša uh, struktūrēšana uh, ir uh, jāpadara caurskatāmāka un skaidrāka. Un reizēm ir pārāk grūti saprast, kādas metodoloģijas vispār tiek uh, piemērotas katrā atsevišķā gadījumā. Tas viss būtu jāpadara skaidrāks un arī jāpublisko um, attiecīgā veidā. Mēs vēlētos arī uh, redzēt ekonomisko analīzi no komisijas puses, jo tā ir analīze, mēs gribam redzēt analīzi, uz, kuras, uz kuru balstoties komisija pieņem savus lēmumus. Restīvi mēs gribam redzēt, nu, kas tad īsti notiek aiz skatuves. Nu, un par 13. punktu tur man ir zināmas bāžas. Vai referents domā, ka automātiskai stabilizācijai vajadzētu paveikt visu darbu, vai tomēr būtu jāveido uh, aktīva fiskālā uh, politika. Nu, tas viss izklausās pēc tādas teoretizēšanas no ekonomikas mācību grāmatas, eh, kas bijis drusku būtu novecojis un nebūtu izmantojami 2015. gadā. Tālāk runājot par šo dežavu efektu. Tad, kad mēs runājam par valstu rekomendācijām, mēs uh, izveidojām tādu rīku kā mm, sekošanu rekomendāciju izpildē dalībvalstīs. Un, ja es pareizi atceros, dalībvalstis pilnībā ir uh, īstenojušas, nu, kādus 9%. E, jums varētu šķist, ka sliktāk jau vairs nevar būt, bet, diemžēl, uh, e, rekomendācija ieviešanas rādītājs ir samazinājies un nokacies pa zem 7%. Nu, var jau būt, ka komisija var atspēkot un teikt, ka visi šie skaitļi ir pilnīgi aplami. Un ja tā e, tas nav, tad varbūt komisija tomēr varētu paskaidrot, kādēļ īstenošanas rādītāji ir tik zemi un ko komisija gatavojas darīt. Bet es ar nepacietību gaidu uz sadarbību ar referentu, jo e, viņš ir cilvēks ar tādu skaidru domāšanu, skaidru galvu, tā kā gala rezultāts, es domāju, būs gana labs. Liels paldies, Torvalkungs un, un govārdā Matejas kundzē vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka esmu nokavējusi nedaudz un nedzirdēju sākotnējo referentu prezentāciju, bet runājot par eh, ziņojumu kopumā, eh, lai gan man varbūt ir cits redzes viedoklis, es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Uh, Eh, ka tas viss tiešām izskatās jau kaut kur redzēts, ja mēs salīdzinām eh, situāciju, kāda ir bijis ar citiem ziņojumiem. Šie ziņojumi koncentrējas uz tām pašām receptēm, eh, tomēr šis ziņojums iet soli tālāk. Un acīm redzot, nekādas būtiskās problēmas tas tomēr neatrisinās. Tas uzsver to, ka ir jāpalielina vigilance, attiecībā uz tām valstīm, kurās ir nepieciešams veikt eh, struktūrālās reformas. Ehm, tur tiek uzsvērta nepieciešamība pēc parlamenta eh, uzraudzības, kas nevienmēr saskan ar eh, tiem standartiem, kādus mēs izvirzām parlamentārai demokrātijai. Tālāk šie te īstenošanas rādītāji, nu, tas ehm, nav, šī nav pirmā reize, kad mēs par to runājam, ņemot vērā to krīzi, kādā mēs esam, tas eh, kļūst, manuprāt, bīstam. Nu, varētu jau es iet cauri punktu pa punktam, eh, bet es to nedarīšu, tomēr mums ir jāatras, jāatrisina daži būtiski jautājumi. Vispirms. Esmu pamanījusi, ka ir noteikti makroekonomiski izaicinājumi un disbalans eh, vienotās valūtas uh, zonā, uh, bet atsauce uz uh, valsts uh, un privātiem parādiem, ko visumā nu, nepaveic savu uzdevumu, jo dažās valstīs šīs situācijas ir ļoti atšķirīgas un arī grūtības daudzās valstīs atšķiras no valsts uz valsts, kas attiecas uz fiskālo konsolidāciju. Nu, tad, uh, Šeit ir uzsvērta ne, uzsvērt nepieciešamība paturēt esošo stabilitātes mehānismu, bet jāsaka, ka tieši šis mehānisms rada e, parādus daudzām valstīm. Piemēram, pieejam, investīciju pieejamības samazināšanās. E, tomēr e, netiek minēts fakts, ka tur, kur investīcijas eh, notiek um, tautsēmniecībā, tur eh, izrādās, ka šie taupības pasākumi, eh, tātad tās valsts ir atteikšās no taupības pasākumiem. Nu, es jau teicu, ka neanalizēšu ziņojumu punktu pa punktam, bet Uh, nu, jāsaka, ka nelielie uzlabojumi, eh, kas eh, notiek, eh, ja notiek atteikšanās no taupības un palielināts, palielināts investīcijas, tas ir pozitīvs, tā ir pozitīva attīstība, un mēs nedrīkstam pagātnes kļūdas izmantot kā risinājumu nākotnē Mm, un demokrātiskā atbildība arī šajā jomā situācija ir ievērojami pasliktinājusies. Mēs esam ļoti kritiski noskaņot pret šo ziņojumu. Protams, ka mēs iesniegsim savus grozījumus bet eh, politiskā līnija, kur mēs aizstāvam, nav savietojama ar to, kas ir ietverts šajā ziņojumā. Tomēr ziņojums ir ļoti svarīgs, un mēs ļoti aktīvi piedalīsimies debatēs. Tas ir pārāk svarīgs, lai mēs vienkārši varētu ļaut tam tā glūdi iziet cauri. Mēs piedāvāsim alternatīvus risinājumus, kas pilnībā apgāž to, ko um, apgalvo referents, un viss lai varētu attīstīt uh, ekonomisko izaugsmi. Tas, manuprāt, ir vissvarīgākais. Liels paldies, Marisa, un tagad zaļo grupas vārdā Atrasāna kungs. Jā, paldies. Vispirms paldies referentam par paveikto darbu. Mūsuprāt, ziņojums ir labs bet rodas zināmi jautājumi. Un pirmkārt, manuprāt, ir jāskatās, e, kas ir noticis šīs vasaras laikā, jo ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir Eh, jāraugās eh, un jāpieskars tam, kas ir noticis Ķīnā. Ķīnas eh, biržu sabrukums nevar neietekmēt situāciju Eiropā. Tā kā šai atsaucei ir jābūt, no tās nevajadzētu izvairīties. Tālāk referents atsaucas uz nodarbinātību un uh, problēmām, kas ir sa uh, saistītas ar bezdarba līmeņiem Eirozonā, un mēs šai sakarā iesniegsim virkni grozījumu uh, attiecībā uz to, kāda veida nodarbinātības attīstību mēs vēlētos redzēt, mm, lai tiktu uzlabota nodarbinātības kvalitāte. Ko mēs vērojam šobrīd daudzās dalību valstīs? pieaug eh, pagaidu eh, darba, nepilna eh, darba līgumu skaits. Un ņemot vērā problēmas, ar kurām mēs šobrīd sastopamies, eh, respektīvi nodarbinātī, lielu nodarbinātības, eh, nodarbināto skaitu, kas strādā par minimālo algu, nu, lūk, varbūt uz to būtu jānorāda un jāveic noteikti grozījumi. Tālāk referents runā arī par stabilitātes un izaugsmes paktu un eh, trūkumiem, kādi eh, tam ir. Eh, es domāju, ka ir jāiet vēl tālāk un jāmin vēl citi fakti. Tas ir jāsaskaņo ar uh, kopējā tirgus principiem, un nākotnē šī problēma parādīsies jebkurā gadījumā, jo mums pavainās pieprasījums Eiropas tirgos. Un uh, e, referents skaidri atsaucas arī uz apvārsnes 2020 programmu un e, tālāk runājot par uh, e, valstu mm, ziņojumiem. E, mm, Es domāju, ka tam šeit ir jābūt īpaši, ja mēs runājam par Eiropas semestri izmaiņām, ja mēs arī veidojam enerģētikas savienību un citas izmaiņas, mm, tas ir jāpiemin. Atsaucēm jābūt pēc iespējas pilnīgākam. Uz šo punktu mēs noteikti pastāvēsim. Es piekrītu daudziem komentāriem, kas izskanēja par visu procesu demokrātisko uzraudzību. Uh, Bet, manuprāt, ir šeit viens iemesls, kuru mēs nekādi nevaram ignorēt, un proti eh, sociālie indikātori spēlē ļoti mm, nenozīmīgu lomu eh, izvirzītajos eh, kritērijos. Manuprāt, arotbiedrības ir jāpārs, jāpastāv, jāpārstāv tikpat spēcīgi kā uzņēmēji. Sociālo partneru um, neiesaistīšana, manuprāt, ir kļūda, jo eh, demokrātisko principu ievērošana ir svarīga, tas ir ļoti, tāpēc ir svarīgi, lai iesaistītos arī Eiropas parlaments. Tālāk iekšējais līdzsvars eh, tirzniecībā. Šīs vasaras gaitā mēs esam novērojuši to, ka daudzās valstīs uh, eksports ir ievērojami pieaudzis, citās eh, gluži otrādi samazinājies. Kas attiec uz parādiem, tad eh, tie arī tiek īsumā pie, um, pieminēti piektajā punktā. Tuvoju, tuvākajos mēnešos mēs sagaidām Grieķijas parāda restruktūrizāciju, tā ka šis jautājums atkal un atkal pacelsies. Svarīgi, lai Eiropas rīcībā būtu instrumenti, lai tiktu galā ar visiem, visām šīm problēmām. Un visbeidzot, Liba un FAM komitejās eh, arī ir izstrādāti ziņojumi, kas aplūko eh, faktu, ka Dzimuma līdztiesības eh, jautājumi arī ir jāiekļauj. Šodien mūsu ziņojumos mēs tos neiekļaujam, un arī šajā Eiropas semestra ziņojumā tas nav izdarīts. Un mums vajadzētu iet vēl tālāk, līdz šim mēs vispār neesam nekādā veidā ieviesuši šeit nekādas pārmaiņas. Mums eh, vajadzētu tomēr aplūkot, kādas iete, kāda ietekme ir reformām uh, saistībā ar dzimumu līdztiesības nodrošināšanu, piemēram, darba tirgu. Nu, jāsaka, ka, piemēram, manā valstī Spānijā ietekme ir bijusi visai negatīva. Liels paldies un Vālīkungs ECD grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāju un paldies referentam par teksta prezentēšanu. Paldies arī ēnu referentiem par uh, jūsu komentāriem šajās debatēs. Līdzīgi kā uh, ar iepriekšējiem ziņojumiem, mēs uh, nepiekritām vairumam uh, ziņojuma secinājumi. Nepiekrītam arī ēnu referentu eh, teiktajam. Varbūt eh, atsevišķi punkti, kas mums šķiet eh, īpaši svarīgi. Pirmkārt, komisijas stratēģija saskaņā ar kuru uh, reformām jābalstās uz privātām investīcijām, struktūrālām reformām un tā tālāk, kam vajadzētu uh, veicināt attīstību, bet es gribētu teikt, ka eh, reālajā pasaulē viss eh, virzās nedaudz citā virzienā, un šādi priekšlikumi ir kontraproduktīvi. Eh, sociālā izstumtība, nevienlīdzība mm, ir lietas, kuras izraisa valstu rekomendāciju realizāciju, un mums ir jāskatās uz reālo dzīvi, nevis jāpieņem kaut kādi vienkārši uh, aritmētiski aprēķināti pasākumi. Valsts finansējums šeit ir iesaistīts, e, tas ir skaidrs, bet pastāv makroekonomiskais disbalans, un tas ir galvenais iemesls, kādēļ ir šāds grūtības Eirozonā. Rekomendācijas līdz šim ir bijušas ļoti detalizētas. Ehm, ja tad tās ir attiecinātas uz valstīm, eh, kuras, eh, kurās ir lieli parādi, liela valsts parādi, bet vajadzētu tikpat detalizētas eh, rekomendācijas adresēt tādām valstīm, kurām ir budžeta pārpalikums, kā piemēram Vācijai un citām. Pašreizējā spēkā esošā likumdošana nav adekvāta, un tā īsti nevar cīnīties uh, pret anticikliskajām parādībām tirgū. Bezdarba problēma arī ir jāskata kontekstā un nedrīkst aizmirst, ka palielinās bezdarbs un uh, arī nodarbinātības kvalitāte pasliktinās. Un tas ir darba tirgus liberalizācijas rezultāts, un tas nekādu izaugsmu sev līdzi nenes. Un Mūsuprāt, tas nav attaisnojams. Paldies, un tagad pāriem pie brīvā mikrofona procedūras, un e, tālāk Marijas kungs. Excuse me, uh, sorry. Es atvainojos. Marijas kungs, es atvainojos. Man tas nebija šeit priekšā ierakstīts. Tā tad Eh, mani sauc Anna Mants un eh, kolēģi. Mēs eh, atkal diskutējam par dramatisko situ situāciju Eiropas ekonomikā. Un bieži vien, kā jau iepriekš, mēs atkal un atkal dzirdam melus. Statistika šajā ziņojumā tiek runāts par cerībām saistībā ar budžetu, uh, tiek pieminēti 2% no IKP, un, protams, statistika ir viena lieta un budžets ir viena lieta, bet ekonomiskās izaugsmas rādītājiem nav tik pozitīvi, kā mēs to vēlētos redzēt. Patiesībā ir pavisam eh, nepatīkami ieteikumi, kas attiecās uz Beļģijas budžetu. Un uh, Beļģijas eh, ekonomiskās izaugsmas rādītāji šobrīd balstās tikai un vienīgi uz naftas cēnu kritumu. Tā kā es domāju, ka problēma vēl joprojām eh, turpinās, tā saglabājās. Valstu parādi pieaug, bet eh, investīcijas piesaistīts netiek. Kāpēc? Tāpēc, ka uzņēmumiem trūksta pārliecības, ka to investīcijas atmaksāsies. atmaksāsies. Arī komisija šajā ziņojumā tiek kritizēta un eh, domāju, ka šī kritika nākotnē tikai pieņemsies apmēros. Patiesībā mēs it kā runājam tādā kā apburtajā lokā, bet uh, plaisa starp Eiropas ziemeļiem un dienvidiem, kā ekonomiskā tā kultūrālā ziņā, labākajā gadījumā paliek tikpat liela, sliktākajā pat eh, palielinās. Mēs eh, nevaram runāt par vienotu Eiropas ekonomiku. Mums vajadzētu runāt par savu veidu federālu modeli, kas balstītos uz spēcīgām individuālajām ekonomikām. Paldies, Anne Mans kungs, un es tiešām atvainojos, man jūs nebijāt ierakstīts eh, sarakstā. Tātad, tagad dodu vārdu Marijas kungam brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Un, ja ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties, dariet mums to zinām. Marijas kungs, paldies! Šis ziņojums tiešām ir ļoti aktuāls un svarīgs, un vēlētos pateikties referentam, kurš eh, ir mums devis iespēju runāt par šiem jautājumiem pēc būtības. Pirmkārt, trešais un piektais ziņojuma punkti. Tajos eh, runa iet, ka eh, šis Eiropas pusgads tā kā darbojās, bet atcerēsimies, ka mēs vienmēr runājam par finanšu politiku. Kāda ir Eiropas Savienības atbildība? Un runājot par šo atbildību, mēs runājam ne tikai un vienīgi par uh, atbildību vispārējos apmēros, bet gan par konkrētu finansiālās politikas izveidošanu. Un šo politiku jau veido dalību valsts pašas. Un patiesībā komisijas priekšlikums tādējādi ir tāds kā brīvprātības fakultatīva rakstura. Un eh, komisija šis te uzliktais un piespiestais modelis nāk no augšas. Un eh, abi šie modeļi, tātad eh, dalību valstu izvēlētājs un komisijas, mēs eh, abi šie modeļi tos vajadzētu izmantot, lai veicinātu ekonomisko izaugsmu dalību valstīs. Svarīgs ir arī struktūrālais dialogs. Lielāku atbildību vajadzētu ļaut dalību valstu parlamentiem jo tad mēs eh, varēsim kaut ko pozitīvu panākt. Nākamais mums vajadzētu tomēr paraudzīties uz priekšlikumiem un uz tiem rezultātiem, kurus eh, mēs iegūstam, jo rekomendācijas varbūt tiek īstenotas, bet mēs vēl neesam diskutējuši par to, kāda ir rezultāti pēc šo rekono, deko, rekomendāciju īstenošanas, un rezultāti ir negatīvi. Šķiet, ka šajā komitejā un arī Eiropas parlamentā visi vienmēr piesauc un vēlas īstenot eh, modeli, kurš jau ir izgāzies, un tas ir taupības modelis. Visi to piesauc, bet eh, šis modelis nedarbojās. Zemes algas, sociālais modelis, kas eh, ir tikpat kā izīris. Kāpēc mēs vairāk nerunājam par tehnoloģiskajām iespējām un zinātnu pētniecību, kāpēc mēs nerunājam par to, kā attīstīt Eiropas ekonomiku. Mēs tā kā spiežam šobrīd Eiropas ekonomiku doties pa Ķīnas ceļu. Jūs eh, ziniet, kādi ir taupības režīma rezultāti. Spānijā, Grieķijā un arī citās dalību valstīs jauniešu bezdarbs ir sasniedzis astronomiskus apjomus. Un pagājušajā pusgadā mēs runājām vairāk un galvenokārt par Grieķiju, bet Eiropas Savienības piedāvātie risinājumi Grieķijai, tajā skaitā arī aizdevumi, ir, ja tā varētu teikt, izdevu, izgāzušies. Šobrīd Grieķijā 40% iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības sliekšņa un mums ir 1,5 miljonu bezdarbnieku. Uh, Trojka arī nu jau sāk runāt par to, ka šis modelis ir izgāzies. Tāpēc domāju, ka mums e, ir jāiet pavisam citā virzienā. Šobrīd Sirisa un neatkarīgā Grieķija partijas e, ir vienojušās par varbūt nedaudz savādāk Grieķijas attīstības virzienu, bet e, par bezdarba samazinājumu neviens tā kā īsti nerunā vai nezin, ko īsti darīt. Tagad par parādu. Jā, tiešām 5, 13 un 18 eh, tiek runāts par parādiem, bet eh, priekšlikumu nav. Runa iet tikai par to, ka parādus vajadzētu pārstruktūrēt. Merkels kundze, pieminot Grieķiju, teica sekojošo bet eh, viņas teikto reālajā dzīvē nevar īstenot. Katrā ziņā tas nav risinājums, kas piedāvā ilgspējīgu modeli. Un tas nav risinājums ne tikai Grieķijai, bet arī citām valstīm. Ja mēs nerunāsim par šiem jautājumiem, tad Eiropas ekonomika nespēs attīstīties. Paldies, un tagad dod Haiskungam vārdu. Uh, thank you indeed. <laughs> Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, arī vēlētos eh, sveikt ar Rosārī kungu ar lielisko ziņojumu. Viņš savā ziņojumā ir iekļāvis visus svarīgos jautājumus, kas attiecās uz Eiropas eh, pusgadu. Un domāju, ka mūsu komitejai un Eiropas parlamentam ir jāizmanto Eiropas pusgada instrumenti, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi. Uh, Tātad es nāku no mazas valsts, un tomēr šī mazā valsts piedzīvoja ārkārtīgi smagu finanšu krīzi. Un varbūt viena frāze, ko man ir iemācījusi šī krīze, ir tas, ka mums ir īrijā izdevies no šīs krīzes iziet laukā veiksmīgi, ekonomiskie un bezdarba līmeņi ir uzlabojušies, un mums ir izdevies arī pārstruktūrēt īrijas ekonomiku Un es domāju, ka arī citām valstīm, kuras eh, ir eh, laika gaitā piedzīvojusi būtiskas eh, ekonomiskas lejupslīdes, mums vajadzētu kaut ko darīt. Ja netiek veiktas struktūrāls reformas, tad valstī ekonomiski attīstīties un augt neizdosies. Vēl bez tam es domāju, ka šim procesam un arī Eiropas pusgadam vajadzētu sabiedrības atbalsta, jo tas iz, tas veido spiedienu uz politikas veidotājiem, tas izdara spiedienu uz politikas veidotājiem. Īpaši tādās valstīs, kuras ir piedzīvojusi ekonomisku lejupslīdi, vajadzētu eh, pārvērtēt savas nacionālās politikas veidošanu. Un ja Eiropas eh, pusgads kā instruments varētu palīdzēt šajā procesā, tad labi īrija nepiedalījās otrajā, otrā gada Eiropas pusgadā, un mēs esam mūsu Eiropas, mūsu ekonomisko programmu pabeiguši 13. gada decembrī. Es zinu, ka Eiropā šobrīd eh, mēs eh, atbalstam sociālās iekļaušanas un veselības aprūpes eh, finansējumu sakārtošanu, un noteikti ka par šiem jautājumiem īrijas eh, turpmākās valdības arī runās un arī visu citu valstu valdībām par to vajadzētu runāt. Es redzu, ka īrijas ekonomika sāk atvesaļoties, un tas ir tikai tāpēc, ka īrijas valdība ir veikusi nepieciešamās eh, reformas. Es eh, saprotu, ka Rozātī kunga ierakstītais šajā ziņojumā ir svarīgs. Tātad šogad statistikas dati tiks publicēti trīs mēnešus agrāk nekā pareizi, nekā agrāk, un tas ir ļoti svarīgi, lai e, dalību valstu parlamenti iesaistīt, iespējams, kad arī mūsu komiteja varētu iesaistīt dalību valstu parlamentu šajās diskusijās. Un e, es tiešām ceru, ka šie papildus trīs mēneši, kuri mums e, tā kā būs šogad, jo dati parasti taps zinām trīs mēnešus iepriekš mums palīdzēs. Tātad eh, be, beidzot, eh, valstīs, eh, kuras ir izgājusi cauri trojkas piedāvātajā programmā, un mums bija laika gaitā jāsamazina par 20-25% valsts izdevumi. Un tā ir īrija, Portugāla, Grieķija, citas valsts, kuras tik būtiski bija spiest samazināt investīcijas publiskajā sektorā. Tāpēc eh, mums eh, tas ir jāņem vērā un šajās valstīs ir eh, jāveicina šīs investīcijas. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības budžetu vajadzētu vairāk, in, vairāk izmantot, lai mudinātu dalību valstis investēt struktūrālās reformās. Jo, protams, ja dalība valsts kaut ko maina vai nu darba tirgu vai citur, tas maksā. To ir teicis arī Šēblis kungs. Eiropas budžetu vajadzētu izmantot, lai dalību valstis eh, vēlētos vai nebaidītos eh, īstenot reformas. Un visbeidzot, šeit jau tā kā izskanēja, ka Ķīna šobrīd piedzīvo ekonomiskā saukšupējas piebremzēšanos, un daudz no tā baidās. Un tomēr mums e, vajadzētu šos struktūrālās izmaiņas momentus īstenot ātrāk, un tikai tad mēs būsim spējīgi stāties pretim iespējamiem satricinājumiem no ārpuses. Paldies! Indeed, Mr. Paldies, Heisa kungs! Un tagad dod vārdu Rosatī kungam. Lūdzu, noslēguma runājumu. Priekšsēdētāji kungs! Es vēlētos eh, pateikties visiem kolēģiem, ēnu referentiem un politisko grupu runātājiem par viņu izteiktajiem komentāriem un piezīmēm. Pasakos visiem, kur piedalījās diskusijās. Pēc manām domām kolēģi teiktais nāks par labu ziņojumu uzlabošanā un būs par pamatu tālākām diskusijām par šo ziņojumu. Kā jau vairāk kolēģi pieminēja, arī man rodas tāda deja vu sajūta jo daudzi no šeit izskatāmajām un pieminētajām tēmām ir līdzīgā veidā iztirzātas arī iepriekš, kad mēs runājām par šā, kad mēs šā gada sākumā runājām par igadējo ekonomiskās izaugsmas novērtējumu. Protams, detalizētas diskusijas par um, ekonomiskās lejupslīdes ietekmi uz visu mūsu dzīvi. Un pie tā vēl atgriezīsimies, strādājot pie ziņojuma, ziņojuma galīgā teksta redakcijas, bet varbūt vēlētos pieminēt eh, trīs tēmas, kas parādījās šorīt. Tiem kolēģiem, kur uzskata, ka pietiekama uzmanība netiek pievērsta bezdarbam, uh, Vēlētos pateikt, nu vismaz es tā domāju, ka uh, par bezdarbu šajā ziņojumā mēs runājam vismaz trijās vietās. Un lūdzu atcerieties, ka administratīvu apsvērumu un ierobežojumu žēl dēļ šis ziņojums nedrīkst pārsniegt 4000 zīmes. Līdz ar to man ir jābūt tādam kā, tādam kā varonīgam uh, celmlauzim, kurš ir spiests apcirpt, samazināt un saīsināt ļoti daudz ko. Un, eh, protams, nevarēs tādā pamatziņojumā iekļaut pilnīgi visu, kaut arī varbūt kolēģiem šķiet, ka viņu viedoklis ir ārkārtīgi svarīgs un ziņojumu uzlabotu. Nākamais. Sēstības starp investīcijām un budžeta apcirpšanu. Ja dalību valstī ir pietiekama fiskālā telpa, tad eh, dalību valstī vajadzētu atbalstīt privātās un publiskās investīcijas, jo tas tiešām nāk par labu ekonomikai. Tas jau visiem ir skaidrs. Bet visās dalību valstīs šādas fiskālās telpas nav. Ir tādas dalību valsts, kurā, kuras joprojām cīnās un rīstās ar aizdevumu un ar parādiem, un to mēs nevaram neņemt vērā. atkal. Grieķijas jautājums, protams, ir pavisam atsevišķa tēma. Nesāksim tagad šeit garas diskusijas par Grieķiju. Nav īstais brīdis. Bet eh, varbūt apkopojot pāris teikumos, vēlētos pateikt sekojošo. Vēlētos pateikties visiem, kur piedalījās diskusijās, un esmu tiešām gatavs atvērt sadarboties ar ēnu referentiem par šā ziņojuma teksta un būtības uzlabošanu. Un tiešām ceru, ka ziņojuma gala rezultāts eh, adekvātā veidā spēs atspoguļot eh, visu politisko grupu viedokli. Paldies! Thank you very much indeed. Paldies, Rosātī kungs. Tagad mums jāiet eh, pie nākamā darba kārtības punkta, bet es atvainojos, nē, pirms mēs to darīsim, es gribētu jums atgādināt, ka kalendārs eh, grozījuma iesniegšanai 9. septembris pie šim ziņojumam. 13. Eh, oktobrī grozījuma izskatīšanas beigtermiņš un balsošana komitejā notiks tajā pašā dienā un visbeidzot plenārs sēdēs, balsojums ir paredzēts 2. oktobra plenārs sēdē. Tālāk mums jāiet pie nākamā punkta balsošana Galterīt kungs vadīs balsošanas sesiju. Pagaidīsim dažas minūtes, pagaidīsim, kamēr ierodas Galtieri kungs, un ja ne, tad eh, turpināsim darbu arī bez viņa. Before the votes, we have one point, but here We have one point before? Pirms balsošanas mums ir vēl viens punkts jāizskata, vai tas ir tas, ko jūs šeit gatavojaties darīt? Jā, mums ir arī jārunā par grozījumiem, sakarā ziņām, par ko balsot. Tātad mums jārunā par Eiropas Savienības budžeta grozījumu priekšlikumu 2016. gadā. Mums ir grozījumi un arī ir atnācis referents. Ich möchte mich. Liels paldies, Pablo. Vispirms eh, man ir jāpateic kolēģiem eh, par daudzajiem eh, grozījumiem un par kopdarbu, meklējot kompromisus. Nu, un, protams, ka viss ir tā ļoti labi sakrits kopā, pat nestoties uz vasaras atvaļinājumu. Runājot par kompromisa grozījumiem, kurus es šodien jums piedāvāju, attiecas uz un uzlabo 16. Eh, gada eh, budžetu, fokusēties eh, kompromisā A uz izaugsmi, nodarbinātību, tālāk esam atraduši arī kompromisu B, C, D un E. Un es domāju, tie ir lieliski kompromisi attiecībā uz finansējumu, personālu. un uh, viņu loma attiecīgi. Es gribētu pieskaties trīs uh, punktiem. Tātad vispirms uh, viens gads, kas ir minēts uh, kompromisos, uh, un sociāldemokrāti atbalsta šo termiņu. Nu, runājot personīgi ar kolēģiem, Eh, es dzirdēju, ka daudzi tā kā, nu, no vienas puses negribētu samaks, samazināt eh, personāla izmaksas, bet Taču ir e, jāņem vērā tas, ka e, nedrīkst samazināt finansējumu tik tā, lai e, personāls nespētu pildīt savas pamata funkcijas. Un tomēr mums ir jāatrod šie te kompromisi, un tas ir jānosaka 16. gada budžetā, lai par to varētu vienoties. Tālāk prioritātes attiecībā uz personālu, uz darbiniekiem Eiropas komisijā. Šeit ir palielināts 4% eh, paaugstinājums eh, konkurences eh, jomā, un mēs paši zinām, cik tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, ja mēs, piemēram, atceramies McDonalda lietu un 60 miljonu uh, nodokļu, tātad nenomaks un, un soda naudas, un kā tas ir ietekmējis tautsājumniecību un pētījums, kas šajā sakarā ir veikts. Nu tad iespējams, ka ar palielinātu personālu skaitu viņi veiksmīgāk varēs veikt, atklāt šādus gadījumus, veikt savu darbu. Un Protams, ka komisijai ir jā, jāspēj veikt eh, savi eh, pienākumi attiecībā uz nodokļiem, uz eh, nelikumīgām nodokļu praksēm, to atklāšanu un novēršanu. Vēl kāds punkts, kas man ir jāpiemina. Komisijas priekšlikumā ir paredzēts finansējuma pieaugums Eh, programmai, kas ir eh, domāta nodokļu eh, dienestu sadarbībai dalību valstīs. Fiskālis 2020. Un tas ir, iemesls ir tāds, ka komisija uzskata, ka ļoti sliktā sadarbība starp, eh, vai pat nekāda neeksistējuša sadarbība starp eh, finanšu iestādēm dalībvalstīm arī ļauj uh, īpaši lielajām transnacionālām kompānijām izvairīties no nodokļu izmaiņas un tāpēc nomaksas. Un tieši tādēļ finansējuma paaugstinājums fiskālas 2020 programmai noteikti dos savu ieguldījumu, lai var, varētu realizēt šos uz, uzdevumus. Tad mums ir ēnu referenti no Tautas partijas Lozero Sātīkungs. Prieks, Arita kungs. Vispirms eh, ļaujiet pateikties eh, Sīman kungam par eh, šī atzinuma izstrādāšanu. Paldies par sadarbības gaisotni no viņa puses. Mēs kopā strādājām pie kompromisiem. Ļoti pozitīvi vērtēju šo sadarbību. Un es domāju, ka mēs esam nonākuši pie saprātīgiem kompromisiem, pretrunīgākajos jautājumos. Mēs esam gatavi atbalstīt šos kompromisus arī tālāk, un es ļoti ceru, ka mūsu grupa arī balsos pār šo ziņojumu. Varbūt mm, būs atsevišķi tāda negatīva reakcija uz atsevišķiem mm, negatīviem tādiem grozījumiem. Tad mēs esam gatavi virzīt uz priekšu, un paldies! Paldies! Rosātīkungs EKR grupas vārdā Simbornas kundze teiks paldies priekšsēdētāji. Es e, gribētu atvainoties, ka ēnu referents no mūsu grupas nav e, klāt, e, bet no viņas puses gribētu arī pateikties referentam un paldies par darbu pie kompromisiem. Es, man ir jāskaidro, ka mūsu pozīcija šajā jautājumā nav saistīta referenta darba, bet sakarā ar mūsu uh, mūsu pozīciju. Mēs atbalstam budžeta disciplīnu, mēs neuzskatām, ka budžeta pieaugums palīdzēs Eiropas Savienības sasniegt mērķus, un ja kaut ko pieaudzē vienā jomā, tad ir jāmazina kaut kur citur. Tā mums ir tāda vispārīga pozīcija no EKR grupas attiecībā uz budžetu kopumā, un šī iemesla dēļ mēs nevaram atbalstīt ekonu grozījums. Mēs um, arī esam vīlušies, ka nav šeit alternatīvi risinājumi, tur, kur ir papildinājumi finansējums nav alternatīva, kur ņemt nost. Un, un mēs uzskatām, ka aģentūras joprojām turpinās strādāt un veikt vēl lielu darbu, un mēs jūtu, jūtam visur budžeta samazinājumu visās jomās, un mēs nevaram pieaugumu šeit pieņemt, un mēs uzskatām, ka ka es darbos lieliski un nacionālās iestādes spēju papildināt to arī bez papildinājumu. Paldies, Alba! Tovals eh, kungs tagad runās Alde grupas vārdā. Torvalds eh, nav šeit, tātad Aldas grupas pārstāvs nav. Nu. Vai kāds cits no Aldas grupas grib izteikties, ja ne, tad došu vārdu tālāk stāvjiem. Arī Begas kungs no goja grupas. Eh, es tikai īsumā pieskaršos atsevišķiem jautājumiem. Vispirms eh, šeit ir Eiropas Savienības politiku izpausme, un kā jau es teicu, šeit ir zināms nesaskaņas starp nolūkiem, kas ir formulēti, un, un no otras puses mūsu rīcībā nav attiecīgo resursu, kas ļauj mums panākt šos mērķus, ko esam no, noteikuši. Eh, politiskos mērķus arī mēs nespējam līdz ar to panākt, piemēram, ir viena lieta, ko mēs gribētu izcelt Varbūt tas nav tas labākais piemērs, eh, bet eh, tieši runājot par uzraudzību, tā varbūt nav mūsu prioritāte, bet vislabākais piemērs ir tāds, ka atkal šajā vispārējā kontekstā mēs redzam, ka šis budžets eh, nav, nebalst uz pietiekamiem resursiem. Tur mm, nav iespējams risināt krīzes perioda prioritātes. Mums ir jārēģē uz krīzes situāciju, un mums ir ļoti daudz asimetrijas starp dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm. No tā izriet arī ļoti daudz grūtības, un attiecīgi nav resursu, lai šīs grūtības apkarotu. Ir programmas elementi, kur mēs nevaram piekrist, nevaram pieņemt noteiktās prioritātes Um, bet arī runājot par uzraudzību, šeit ir pārāk liels fokus uz tirgus pieejamu, liberalizāciju, uh, taupības turpināšanu, un mēs neredzam šeit tādu iespēju risināt valsts parādu problēmas uh, izcelsmes izcelsmes uh, vietās, un, un mēs arī esam noraizējušies, ka visi šie ierobežojumi, kas izriet no DFS, ir pārāk uh, pārāk tādi ierobežojuši, tas neļauj arī mainīt nekādā nozīmīgā veidā eksistējušās programmas, bet tomēr mēs gribētu arī paust savu pesimismu. Mēs uh, uzskatām, šeit ir milzīgi nesaskaņas ar mūsu formātiem mērķiem un finansēm, kas ļautos sasniegt. Tālāk došu vārdu zaļo grupas uh, vērstājiem Gīgo kungs. Paldies, Pablo. Vispirms es gribētu pateikties referentam Zīman kungam. Viņš nodrošināja ļoti lielisku sadarbību, ļoti labs ziņojums, īsti te nav ko teikt. Es nedomāju, ka te ir īstais brīdis eh, runāt vispārīgās runas par to, kā mums vajadzētu veidot Eiropas Savienības budžetu. Mm, šeit eh, droši vien nav tā vieta, kur mēs varētu ietaupīt kaut ko būtisku. Uh, Un arī varbūt šeit nav īstais fórums, eh, kur mums nepieciešams palielināt budžetu, lai nodrošinātu eirozonas budžetu. Visas šīs lietas ir ļoti svarīgas, tomēr šis mūsu konteksts nav tam atbilstošs. Ziņojums ir labs, un mēs sūtam pareizu signālu, sūtam, ka ir nepieciešama papildus līdzekļi Eiropas uzraudzības sistēmā. Mēs vienkārši norādām, ka ir nepieciešams palielināt personāla skatu, un personāla nosūtīšana no dalībvalstīm tas nespējas atrisināt problēmas. Tie cilvēki, kas ir bijuši šajās institūcijās, noteikti saprot, cik liels ir šis eh, projekt, eh, problēmu apjoms, un mēs vienkārši sūtam vajadzīgo signālu. Mēs sakam, kas ir vajadzīgs, un ja mēs gribam skatīties uz izdevumiem, tad ir ļoti labi, ka mēs sūtām divus signālus. Viens ir tāds ierobežojošs signāls, kur mēs sakam, ka ja Eiropas uzraudzības iestādes saņems mūsu naudu, tad arī piekļuve informācijai un dokumentiem ir jānodrošina parlamentam tikpat lielā mērā kā dalību valstīm un lobby grupām un otrs, ka mums ir atkal jāatgriežas eh, pie demokrātiskajiem principiem EFRAK un ASB sistēmā. Mm, mēs eh, uzskatām, ka joprojām nav demokrātijas principu, tas nav sastatāms ar Eiropas finansējiem principiem, un vēlreiz liels paldies par sadarbību. Paldies, Sven! Tālāk no FD grupas mums nav ēna referenta, un arī nav neviena no jaunās grupas, vai jaunai UFN grupai ir ēnu referents, te ir tikai viens deputāts, ja viņš negrib neko teikt, tad mēs pāriesim pie brīvā mikrofona, un Marijas kungs grib izteikties. Paldies priekšsēdētāji. Es izmantošu šo iespēju. Grozījums 63.19 attiecībā uz izdevumiem saistībā ar stabilitātes nodrošināšanu. Mēs uzskatām, ka šeit ir jāņem vēro, vērā tās problēmas, eh, kas ir radušās vidusjūras basēnu valstīm, eh, Itālija, Grieķija un citas valsts eh, cieši no šīs problēmas. Šeit ir milzīgs migrantu, nelegālo imigrantu pieplūdums. Viņi ierodas Eiropas Savienībā un mums ir skaidri jāpasaka, ka šie indivīdi uh, jo īpaši no Sīrijas un citām valstīm šobrīd atstāja savas valstis, lai glābtu savas dzīvības. Un Eiropas Savienībai ļoti skaidri jāpasaka un skaidri jārīkojas Uh, lai nodrošinātu mieru šajā zonā, uh, uh, jāstrādā arī ar Āfrikas un Tuvu Austrumu valstīm, jānodrošina miers tur, tur ir milzīgi konflikti, pretējā gadījumā imigrantu bēgļu grupas un traumas nekad neapsīks. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt tādu intervenciju, kas radīs mieru šajā reģionā. Otrkārt, ir jāpalīdz šiem reģioniem attīstīties, lai būtu mazāk šādu nelegālo imigrantu, kas brauc no tām valstīm un uh, Un te ir nepieciešama pavisam cita, pavisam savādāka budžeta struktūra. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka šajā konkrētajā brīdī situācija ar imigrāciju Grieķijā, ar migrantu bēgļu pieplūdumu ir sasniegusi absolūto virsotni. Vienā no salām pat pat ir plānos deklarēt ārkārtas situāciju. Tur šobrīd atrodas 85 tūkstoši pastāvīgi iedzīvotāji. Lezbas salā, tad 85 tūkstoši pasaules iedzīvotāju skaits, un tagad ir pār pa 10 tūkstošiem vēl klāt imigrantu. Nav iespējams un pilnīgi nav, nav spējīgi Grieķija pārvaldīt šīs bēgļu traumas. To pašu var teikt par Sāmu salu. Samos salā arī ir pilns ar bēgļiem no Turcijas. Es pats devos uz Turciju paskatīties, kā tur ir un kas tur notiek, un es neatradu nevienu bēgli vai nelegālu imigrantu. Uh, kas būtu kur šādas pilsētā, kur tad viņi ir likušies, kur viņi ir palikuši. Un kā tas var būt, ka nākamā dienā viņi jau ir uz kuģa un, un uh, pāri Egejas jūrai, uz plostiem, uz visu kaut ko, un samustalā rezultātā atrodami ir. Kaut kas ir jādara ar Turciju, jo viņi organizē šo nelegālo pārvešanu, visi šie nelegālai imigranti nāk no Turcijas Tā ir totāli izmisīga situācija. Tas ir jārisina, jārisina politiski, un tad ir dažādi finansējumi, kas tiek sniegti Grieķijai no Eiropas Savienības puses. E, tas ir kaut kas tik ļoti niecīgs. Mums ir vajadzīgs daudz vairāk. Un es gribēju vienkārši atzīmēt, ka šeit, šajā loģikā veidot budžetu ir jāņem vērā noteikti šis jaunais spiediens, kas, ko izjūt Grieķija, Itālija un arī dažas citas valstis. Jo tikai tādā gadījumā, ja ir Eiropas eh, solidaritāte, ja ir kopīgi pūliņi, tad tikai tādā gadījumā eh, šīs te valsts varēs saņemt kaut kādu reālu eh, palīdzību un uzņemt šos bēgļus. Grieķija jau tā šobrīd ir pilna ar bezdarbniekiem, arī nabad palīdzību trūkums, ja mēs nevaram atļauties ņemt vēl bēgļus un imigrantus, un, un tā ir situācija, kas nav paciešama, un 63. 19. grozījums ir ļoti svarīgs. Šeit ir jāpiešķir jaunu filozofu, jauni finansējumi, jauni fondi budžetā, ja mēs gribam nopietni cīnīties ar šo situāciju. Un tāpēc mums ir nepieciešams atkal jauns veids, kā cīnīties pret šiem izaicinājumiem. Lielas paldies, Marijas kungs, un tagad došu vārdu Tomasam Mārnam. Jā, šodien, Pablo. Um, um. Paldies, Pablo. Jā, runājot um, par mm, budžeta debatēm, tas vienmēr ir politiskas debats katrā valstī. Un jāsaka, ka referents lieliski ir izdarījis, viņš ir formulējis attiecīgi um, visas uh, tēmas un skaitļus un tā tālāk. Un eh, bēgļu mm, jautājums nav eh, mūsu komitejas, eh, tas ir citu komiteju mm, jautājums. Un gal galā te nav runa tikai par naudu, par līdzekļiem. Te principā ir jāpieņem politiski mm, lēmumi. Un pavisam drīz mēs būsim Strasbūrā un Junkers teiks runu par to, kā būtu jārīkojas un kādi konkrēti pasākumi būtu jāveica. Lai varētu mm, novērst nelegālo imigrāciju, cilvēku tirzniecību, cilvēku kontrabandu. Un man ir tiešām prieks, ka eh, referents eh, Pēters Simons ir eh, nācis klajā ar ļoti līdzsvarotu ziņojumu ar skaidri iezīmētām prioritātēm. Un mums ir, protams, jāpārvalda un jāvienojas par budžetu. Ja mēs runājam par Grieķiju, tur ir jāraugās, vai mēs varam izmantot, piemēram, 78. pāntu, vai komisija to var piemērot un attiecīgi atvērt finansējumu, kas būtu nepieciešams. Un eh, es eh, tikai vēlreiz gribēju pateikties referentam un ēnu referentiem par sadarbību. Paldies, tagad došu vēl referentam vārdu. Dank für die nur in Teilen kontroverse uh, Liels paldies. Ähm, mm, visiem, äh, kas iztaisās. Jā, un jāsaka, um, pagāja vairāk mēneši un viss tiešām ir darbojies lieliski. Gribētu atzīmēt uh, runājot par uh, 63, 19 uh, un bēgļiem. Jāsaka, ka mēs eh, nevaram balstīties uz kaut kādām aizdomām, un ja mums ir jautājumi, un ja mēs lūkojamies eh, uz eh, Eiropas Savienības militarizāciju un tā tālāk, tādi, tādi paziņojumi ir nepieņemami. Tas ir vispār atsevišķs punkts, un tas uh, nav tas, eh, par ko šeit vispār ir runa. Un mana kungs arī minēja, ka mums ir jākoncentrējas uz ekon jautājumiem un militārie jautājumi nav mūsu uzdevums. Un pamatojumā, kas ir minēts, es eh, domāju, ka mums nav nevienam tiesības uh, iejaukties citās jomās, kas nav ekon uh, pārziņā. Un ko sacīja Kēja Svinborna un uh, viņas. Uh, priekšlikums par to, ka būtu jāizlīdzina budžets un jāsamazina um, tas, ja kaut kur tiek vienā vietā tiek pas, palielināts citā vietā, tad es gribētu teikt, ka mēs esam centušies eh, izvairīties no finanšu krīzēm, mēs negribam redzēt finanšu krīzes nākotnē. Un mēs vēlētos redzēt uh, labāku pārraudzību nākotnē, ja mēs esam, ja mēs vēlamies stiprināt eh, pāraudzību nākotnē, eh, tad mums ir jānodrošina stabilitāte. Un eh, attiecīgajām iestādēm un dienestiem ir jāspēj uzraudzīt budžets un budžeta izpilde. Viņiem, ja viņi nespēja izpildīt savus pamatu uzdevumus, tad, eh, nu, tas mums ir jāizbeidz. Citādi mēs būsim līdzvainīgi nākošajā krīzē, jo ja uz papīra mums būs eh, ļoti skaisti aprakstīti efektīvi mehānismi, eh, bet ja dzīvē tie nedarbosies trūkstoši finansējumu dēļ. Liels paldies! Tagad došu vārdu. Eh, one minute, please. Uz vienu minūti vai pat 30 sekundēm nākošajam runātājam. Jātaupa viss arī laiks. Es gribēju teikt sakojošo. Es minēju atbalsta fondu stabilitā, miera un stabilitātei, nozīmējot, ka šāda veida atbalsta fondi ir vajadzīgi. Es neteicu, ka es balsošu par grozījumu, kas šādas summas neietver. Tātad, kas mums būtu jādara? Mums būs jāturas eh, pie šīs eh, nostājas, mums tā ir jāsaglabā un ir nepieciešams papildināt šos fondus no Eiropas Savienības līdzekļiem, lai veicinātu mieru, uh, nestabilijos reģionos, lai mēs nepiedzīvotu jaunus imigrantu plūsmas. Es gribu teikt, ka 130 tūkstoši jaunu bēgļu kopš gada sākuma ir ieradušies eh, Grieķijā un varbūt vēl vairāk Itālijā. Es teicu pilnīgi pretējo, nevis to, ko jūs tagad man te teicāt. Nu jā, iespējams pēdējais komentārs par šo tēmu. Uh, Tātad nav piedāvāts eh, pa, paaugstināt šos apjomus, un tāpēc mēs par to šodien nevaram balsot. Paldies, eh, un tagad darba kārtībā ir balsojums, bet, kā es jau teicu, Valtērikungs vadīs eh, šo mm, sanāksmes daļu, tā kā paldies jums visiem. Ja kolēģis, kur... Nu- Godātie kolēģi, labrīt! Ceru, ka jums ir bijušas jaukas brīvdienas, esam atgriezušies darbā un uh, mums priekšā stāv arī pirmais šā rudens balsojums. Tas ir Eiropas Savienības 16. finanšu gada vispārējais budžets. Zīmenkungs ir referents un sāksim ar eh, to, ka pārbaudīsim balsošanas instrumentāriju. Kolēģi, ielieciet lūdzu balsošanas kartītes mašīnās, un tagad vienkārši pārbaudas balsojums. Lūdzu, sākam balsot. We start with this one, oh. the voting list on budgetary amendments. Yeah, and then and the, then result. the opinion. Yeah. Vēl trīs kolēģi balso. Okay, we close the... Beidzam balsot. Ja ir kāds, kuram aizmirsusies balsošanas kartīte birojā, tad dariet man to zinām. Nē, visiem karteņas ir. Tad sākam ar budžeta grozījumiem, nevis ar rezolūciju, bet gan ar boz, grozējumiem vispārējā budžetā. Ekon grozējums 6315 eh, par pret atturas noraidīts. 6314 eh, dalītais balsojums pirmā daļa par pret šķiet, ka pirmā daļa pieņemta, bet pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot par 6314. Eh, pirmo daļu. Pirmā daļa. Viens eh, SND grupas deputāts pa daudz. Tagad labi. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa par pret noraidīta.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

6317 par pret atturas noraidīts, 6311 par pret. Pārbaudīsim, 6311 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad eh,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 Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 6307. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 6310 par, ne, pret atturas pieņemts, 6312 par, pret Pārbaudīsim elektroniski. 6312 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6305 par pret noraidīts, bet eh, tomēr pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts tomēr, man bija taisnība. 6306 par pret atturas pieņemts, 6318 par pret atturas pie, noraidīts, 6319 par pret atturas noraidīts, 6322 par pret atturas pieņemts, 6300 par pret atturas pieņemts, 6320 par. Nē, šeit man ir rakstīts, saka prieksēdētājs, kurš principā putrojās. 6308 par pret atturas pieņemts. Paldies visiem! Un tagad eh, pārējām pie balsošanas par ziņojumu. A kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Piektais grozījums lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret pret. Šķiet, ka norādīts, bet pārbaudīsim. Septītais grozījums lūdzu sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Septītais noraidīts. Kompromiss B par pretaturas pieņemts. 16. par pretaturas noraidīts. 17. grozījums par pret atturas pieņemts, 18. par pret, a, 20. par pret atturas pieņemts, 21. par pret pārbaudīsim, 21. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 22 par pret noraidīts, 23 par pret pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss C par pret pret atturs pieņemts, 29. grozījums par pret atturs noraidīts, 30. par pret atturs pieņemts, 31. par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 31. lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss D par pret atturs pieņemts. 35 par pret atturs. Pārbaudīsim. 35. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot.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 sākotnējais teksts, desmitais punkts par sākotnējais teksts tad atliek. Tātad sākotnējais teksts par sākotnējo tekstu, desmitais punkts par pret atturas pieņemts, 52 par pret atturas pieņemts, 53 par pret atturas pieņemts, 54 par pret. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim 54. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 55 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 55. sākam balsot lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad eh, balsojam par tekstu ar grozījumiem kopumā par elektroniski. Atvainojos, saka priekšsēdētājs, sākam balsot. Četrdesmit pār 12 pret viens ir atturējies, teksts ir pieņemts tā mainītajā redakcijā, apsveicam referentu. Šis points on the agenda. Okay. Eh, nākamās sanāksmes 14. septembrī, pirmdien, un mums ir paredzēts Dragīkungs, vai ne tā? Ak, nē, tas ir otrdien labo priekšsēdētājs, un 15. septembrī no rīta un pēcpusdienā. Jūs eh, pavisam drīz saņemsiet elektronisku darba kārtību Elīze, jūs vēlaties kaut ko pie, piebilst? Jā, es tikai vēlējos lūgt sekretariātam, ja iespējams. Uh, manu, eh, manu vārdu izsvītrot no šiem priekšlikumiem, tā nebija es, bet ja jūs mēģiniet tā tad meklēt, kurš tad ir iesniedzis šo priekšlikumu, tad tur tā īsti nav skaidrs. Tātad, jā, es biju pārsteigta, kāpēc jūs balsojiet pret savu priekšlikumu, bet tagad es saprotu. Labi. Identify. Labi, tad eh, tiešām ir svarīgi katram sēdēt savā vietā, sēdi paziņot par slēpumu.